pani przewodnicząca! <clears throat> witam państwa bardzo serdecznie witam panie i panów posłów. godājamie deputāti mēs turpinām sēdi. E, protokoli kas ir apstiprināti ir pieejami vai būs ieteikumi šajā sakarā. Pār protokoliem, par tekstiem iebildumi nav. Tādējādi protokols uzskatām par apstiprinātiem. Un tagad atgriežamies pie mūsu darba kārtības.